Lībe komiteja ir iesūtījis divas izmaiņas saskanaņā ar 234. punktu reglamentā. Šīs izmaiņas tiks uzskatītas par apstiprinātām, izņemot, ja 24 stundu laikā no šī brīža kāda politiskā grupa vai pietiekams skaits deputātu prasīs to atcelt. Izmaiņas ir pieejamas parlamenta mājaslapā un nos